Šīs dienas sanāksmi mēs vēlamies, mēs tikko pabeidzam koordinatoru sanāksmi, un pēc tam jūs saņemsiet informāciju no saviem koordinatoriem par komitejas jaunumiem, un mēs pāriem pie darba kārtības otrā punkta, kas ir darba kārtība pieņemšana. Mūsu referents specifiskajiem pasākumiem ultraperifērijos reģionos Eiropas Savienībām. E, eh, Ravan kungs nevarēs piedalīties uh, rītdienas sanāksmē, tāpēc viņš lūdza pārcelt uz citu laiku septīto punktu, bet vicepriekšsēdētājs Jorgos Papastamkus ir E, iesniedz tādu pašu e, e, prasību. Un astotais punkts, kas arī attiecas uz rītdienu uz Egejas jūras nelielajām salām, arī tiek pārcelts uz citu rīt. Tātad septītais, astotais punkts tiek pārcelti uz nākamo komitejas sēdi 26. 7. novembrī. Ja neviens neiebilst, tad darba kārtība tiek apstiprināta ar šo grozījumu. Gribētu Eh, norādīt, ka pietrūkst dažas darba valodas šodien. Šodien mēs nevaram dzirdēt somu, lietuviešu, slovēņu valodu. Un es lūdzu eh, mani atvainot par to. Gribētu sacīt arī, ka E, šodienas sanāksme ir e, klausām e, straumēšanas režīmā un 13. novembrī, esiet uzmanīgi, 13. novembrī no 15. līdz 18. vidaskomiteja sadarbībā ar IMCO un mūsu komitejām organizē uzklausīšanu komisāram, ko izvirza Maltas valdība komisārs veselības un patērētāju aizsardzības ziņā Tonio Borgs. Koordinatoriem būs iespēja uzdot jautājumus par mūsu kompetenci jautājumiem, un kā jau mēs izlēmām koordinatoru sanāksmē, pieci jautājumi e, pa e, vienam katrai grupai būs uzdodami. Mēs tā izlēmām koordinatoru sanāksmē, ka pārcelsim uz vēlāku laiku ziņojumu par KLP reformu uz tātad 23.4. janvāri nākošgad. Kā jūs zināt? lēmums tika pieņemts pagājušā sanāksme, tāpēc, ka visi kompromisa grozījumi ir jāpārtulko visās valodās. Un tas liek nosūtīt mums pārcelt šos jautājumus uz 23. un 24. jautājumu. Tas nozīmē, ka referentiem būs jāiesniedz eh, grozījuma teksts, ja iespējams, līdz 15. decembrim, līdz Ziemassvētku brīvdienām, lai mēs varētu paspēt šos tekstus sarunāt E, pārtulkot uz 23.4. janvāra diskusijām. Un mēs ceram, ka 23.4. janvārī galīgais balsojums varēs notikt, ja tiek pieņemts lēmums par finanšu perspektīvu uz šiem datumiem. Ceturtais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 3. septembrī un 17. 18. septembrī. Ja piezīmju nav šajā sakarā, tad. Uh, Eh, protokolus uzskatīsim par apstiprinātiem. Un tagad mēs pāriem pie piektā punkta, kas ir Eiropas globalizācijas pielūga, pielāgošanās fonds. Atzinumu sagatavoja Luis Paulu Alvešs, kurš ir klāts. Un sāksim ar balsoju, par balsojumu. Balsojums tika noteikts uz šodienu, lai gan lai nodarbinātības komiteja, kas ir kompetenta, varētu pieņemt e, savu dokumentu rīt. Un pirms es dodu vārdu referentam e, e, Alvesam dažas piezīmes par balsošanas listi. E, esiet uzmanīgi, jo mums ir trīs veidu grozījumi. Pirmkārt, ir grozījumi, kas vēlas izslēgt lauksaimniecību no Eiropas globalizācijas e, fonda ir grozījumi, kas patur globalizācijas fonda piemērošanu lauksaimniekiem, kas groza nosacījumus attiecībā uz lauksaimniekiem. Trešais punkts - mums ir vairāki grozījumi, kas nav uh, saistāmi ar specifiskiem nosacījumiem lauksaimnieku ziņā un ir savietojami ar citiem grozījumiem, ņemot vērā to, ka Abi pirmie tipi ir nesavietojami. Mums ir divi balsojumi blokā sākumā, un šo balsojumu e, e, šajos balsojumos tika uzdots jautājums, vai lauksaimnieki ir jāizslēdz. E, tie, tas ir jautājums, kas ir jāuzdod nodarbinātības komitejai. Un vispirms tagad es gribētu dot vārdu referentam, bet ņemot vērā to, ka ir iesniegts mutisks groziņums. Mēs uzklausīsim šo mutisko groziņu. Lūdzu, lūdzu. Obrigāt, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs sniegsim atzinumu nodarbinātības komitejai. kurai mērķis ir iekļaut vai neiekļaut lauksaimniekus Eiropas globalizācijas eh, pielāgošanas fondā. Bet tā nav vienīgā problēma, tāpēc kā pēc mūsu balsojuma mums nebūs eh, pietiekami eh, slemšanas vāras jo ņemot vērā to, ka mūsu komiteja nevar piedalīties un aizstāvēt lauksaimnieku intereses, ziņojums tika sagatavots, lai aizstāvētu tēzi, kā ņemot vērā, ka nav piemērota instrumenta un šīs regulējums pašreizējā versijā nedod iespēju aizstāvēt lauksaimnieku tiesības, labāk būtu neiekļaut lauksaimnieku šajā regulējumā, jo varētu citādi sacīt, ka viņi iz, savās uh, var izmantot uh, papildu aizsardzību, lai gan viņi tādu nekad nesaņem. Un es savā ziņojumā vēlos aizstāvēt šo nostāju, konkrēti, ka šo regulu nevar pielāgot. Šeit nav, e, šeit nevarētu izmantot globalizācijas fondu, tam ir jānotiek KLP ietvaros. Ļoti labi. Mēs, vai visiem ir balsošanas kartas? Varam sākt balsot. Mariet Megīnes, kiedē la parola. Mariet. We all have our voting cards. Magīnes, kundze. So perhaps you'd, uh, because it's Monday. Pieskaitiet lūdzu mani, jo man nav kartiņas līdz šodien pirmdiena che Luis... In... Ļoti labi, Luis, arī, jā. Ja? Jums tāda laba kompānija. Oh, sul... Vispirms par pirmo bloku balsojums. Pirmais bloks. 12. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. par. Ok. Votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Problem. Oh, you, it has, the machine doesn't work. No, no, it's, it works? Okay. Doesn't work? No. no. Ok, allora dobbiamo contare anche il vicepresidente Seghereschi. Ir jāieskaita arī vicepriekšsēdētāji, vai iekārtas darbojas, ņemot vērā to, ka šis balsojums ir svarīgs, mēs to atkārtojam. Sākam vēlreiz. Sākam vēlreiz balsot. 12. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Kuriem nav balsošanas kartes, mēs tos pierakstīsim. Beidz, beidzam balsot. kuriem nav balsošanas kartes. Kāds tagad rezultāts? Noraidīts. Gala rezultāts. Jā mēs pieskaitām kolēģis bez balsošanas kartēm, tad noraidīts. Noraidīts. No, no. No, no, no, no. Vote elektroniku, eh, Mark? It was electronic vote. Tas bija elektronisks balsojums. Mēs tie, vēl pieskaitījām trīs deputātus, kas neizmantoja balsošanas kartas. Uh, yeah, yeah. 1, 2 e 3. So, è stato rigetto. 18 a 18. 18 a 18. 18, 18 kopā noraidīts. Magīnes bija pret, un arī viņš bija pret. Vai jūsu balsošanas iekārta darbojas? Nē, ne, tā nedarbojas. 19, 19. Tas nozīmē noraidīts. Katrā ziņā noraidīts. Mēs turpinām. Pārējiem pie 9. grozījuma. Devītais grozījums. Allora, dichiaro aperta la votazione all'emendamento numero 9. Sākam balsot. Devītais grozījums. Um, one more than... Uh, no. Are we sure of that? Izskatās, ka mums ir viens liekas tautas partijas deputāts. Vai tā tiešām ir? Più di Kalinowski, per cui finisce 20 a 19. Ok. No, no, no. Andiamo avanti. Turpinam. Sākam balsot. Devītais grozījums. Devītais grozījums. Sākam balsot. Balsojam. Now voting with my card on this occasion, just to clarify for. Es tagad balsoju ar savu karti. Ok. Mēģinies ārā skaidri votu. Avete votato? Vai visi ir nobalsojuši? Devītais grozījums. Beidzam balsot. 18, 18. La scheda di voto. Kalinowski. Kuram vēl nav balsošanas kartes. Kapulašs ir par 19, 19, Sekerskis pret. Tā tad noraidīts. Pārējām pie mutiskā grozījuma, ko iesniedz Nikolēšku. Paldies, priekšsēdētāji! Tului a fost uh... teksts. Ir izdalīts kolēģiem, es to tagad nelasīšu, bet tikai precizēšu, ka abi mutiskie grozījumi ir ar vienu mērķi, jeb svītrot eh, piezīmi attiecībā uz komercnolīgumiem, kuri attiecas uz lauksaimniecību. Be, tas būtu pirmā, otrā grozījuma mērķis. Ļoti labi. Nikolais Kukungs, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? E, iebildumu nav, ir. Referents ir pret. Ja kāds ir pret, tad mēs nevaram pieņemt mutisko grozījumu un mēs turpinām balsojumu. 49. grozījums, eh, Maginesas grozījums. Sākam balsot. 49. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie, pie 48. lulingas grozījuma. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais desmitais referenta grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ok, votiamo il numero Tālāk 54. grozījums nākošajā lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecdesmit sastais magineses grozījums. Sākam balsot. Balsojam 56. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 59. Nikolēsku grozījums. Sākam balsot. 59. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais 60. grozījums. Sākam balsot. 60. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Nākošais grozījums numur 63, patrau neveš. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 64. 64 iesniedzis Silvestris. Sākam balsot. 64. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot noraidīts. ¿Cuál es esa? No. Identico. Sí. sí. Adesso andiamo al 67 Patraone Vesh. Votazione aperta. 67. grozījums. Iesniegusi Patraone Neveša. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 68 iesniegusi Maginesa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 68. Nākošais grozījums numur 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais grozījums numur 71, patrauna neveša grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? 71. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais grozījums numur 21. Sākam balsot. Numur 21. 21. grozījums. Pieņemts. Nākošais grozījums numur 23. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais grozījums numur 72. Sākam balsot. Numur 72. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. Nākošais grozījums, numur 25, sākam balsot. Pieņemts. Nākošais grozījums numur 74. Sākam balsot. Numur 74. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. Nākošais 75. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. Nākošais grozījums numur 29 iesniegusi Lulinga. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Noraidīts. Hatti zitto. Ehm. Buon voto? Tre. Tre. tre. No, dobbiamo votare il tre. Tālāk numur trīs. Numur, grozījums numur trīs. Piektais apsvērums. Sākam balsot. Piektais gro, apsvērums, grozījums numur 3. Referenta grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais 37. Nikolesku sākām balsot numur 37 Nikolesku grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, šķiet pieņemts.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 Nākošais numur 39. Atvainojiet, balsojums ir mazliet sarežģīts šodien. Numur 39. Pat rauneveš grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Šķiet noraidīts. Tik tiešām noraidīts. Nākošais ir numur 43, patrau neveš, numur 43, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. Sākam balsot numur 44. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais numur 45. Sākam balsot numur 45, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk pēdējais grozījums numur 47. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Re respinto. Res... Noraidīts. Un tagad liek uz balsojumu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Grozījums, eh, atzinums tāds, kāds tas ir ticis grozīts. Uzmanību galīgais balsojums, tas ir svarīgi, galīgais balsojums par atzinumu, kāds tas ir ar grozījumiem. Vai visi, visi ir klāt, visiem ir balsošanas kārtas, visi ir nobalsojuši, noraidīts. Noraidīts 16 balsīm atturoties. Kas notiek tālāk? non abbiamo <laughs> un'opinione. Il risultato finale. Gala rezultāts ir tāds, ka mūsu komisijai nav atzinuma par Eiropas globalizācijas fondu. Agņokungs ir lūdzu izteikties. Agņokungs, lūdzu. Just... Priekš, priekšsēdētāji, runājot par tiem, kas ir aizmirsuši vai pazaudējuši balsošanas kartes, jūs nevarat saņemt jaunu no biroja zem plenārsēžu zāles. Man bija nepieciešams 25 minūtes, lai to šodien atklātu. Un ja jūs vēlaties šādu karti saņemt, tad jums ir jādodas līdz pat tai vietai, kas atrodas aiz deputātu pasta kastītēm, un tur ir tāds neliels galdiņš, kur var dabūt jaunu karti. Paldies, Agņu kungs, par šo informāciju. Nu, jebkurā gadījumā balsojuma rezultāts ir skaidrs, un mūsu komitejai nav atzinuma par šo fondu. Vai varam tagad pāriet pie sestā punkta darba kārtībā? Šeit es runāju par pētījumu prezentāciju. Vai lūdzu varētu klusumu? Tātad mums būs prezentācija par uh, pētījumu par Eiropas eh, pasākumiem, lai veicinātu jaunu dalībnieku iesaisti. Laipni lūdzu eh, pie mums Hesusa Regidoru kungu no Madrides autonomās universitātes, kas mums stāstīs par šo te pētījumu, par Eiropas eh, pasākumiem jaunu dalībnieku piesaistēji, iesaistēji. Ja kāds vēlas iziet no telpas, tad lūdzu to dariet tagad bet lūdzu netrokšņojiet. Tātad ar prieku dodu vārdu Regidoru kungam no Madrides universitātes. Šis jautājums ir ārkārtīgi interesants saistībā ar tiešmaksājumu dosjē. Un šis būs jāņem vērā tālākās sarunās par šo te dosjē starp ēnu referentiem. Tagad dodam vārdu režidoru kungam. Un atvainojos par troksni šajā telpā, bet nu tagad dodam jums vārdu lūdzu. 15 minūtes lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Tengo el placer de. Man ir tas prieks prezentēt los principales resultados. Galvenos rezultātus pētījumam, kas eh, ir nesen pabeigts. Par pasākumiem. Lai mudinātu jaunu lauksaimnieku ienākšanu Eiropas Savienībā. Kā jūs varēsiet eh, konstatēt, šis temats eh, vairāk iemeslu dēļ ir izpelnījis īpašu uzmanību, un šos iemeslus es komentēšu. Un kas eh, īpaši koncentrējas šobrīd uz to, ka KLP ir atvērta jaunām reforma procesam. Es gribēju jums komentēt, kāds tad ir uh, eh, izejas punkts šai problēmai ar atsevišķām īsām piezīmēm, ar atsevišķiem datiem, kas ir iekļauti ziņojumā. Un arī sacīšu, ka ziņojumā ir daudz statistiskas informācijas sadalītas pa valstīm. Šajā projektā, kas ir jūsu priekšā, nav eh, eh, pielikumu, bet sekre, eh, sekretariāts apgalvo, ka galīgajā versijā tie būs pieejami. Ir aptuveni 20 lapuses ar pielikumiem, jūs varēsiet atrast visas valstis. Bet ir vairāki dati, kas būtu jāizceļ, lai apzinātos problēmas smagumu, ar kur mēs saskarāmies. Un pirmkārt gribu ziņot ka e, problēma ar jauno lauksaimnieku trūkumu ir skatāmām tādā kontekstā, ka tā ilgst jau zināmu laiku, un il, jau zināmu laiku mazinās saimniecība un lauksaimnieku skaits. Šī problēma ir pa, paātrinājusies eh, pēdējo gadu laikā, it īpaši runājot par lauksaimnieku skaitu, bet, lai jūs apzinātos konkrētāk problēmas smagumu, ir jāatgādina tas, ka tikai 6% no lauksaimniekiem Eiropas Savienībām šobrīd ir vecumā līdz 35 gadiem. Tikai 6%. 5% 15 vecajām valstīm un 7% e, uz 12 jaunajām. Otra problēmas puse ir e, gados vecāku lauksaimnieku e, problēma 55 gadi un vairāk, kas Eiropas Savienībā ir aptuveni 55%. Tāpēc eh, tādējādi ļoti liels īpatsvars ir ar vecākajiem gadagādiem lauksaimniekiem, kam ir pāri pat, pat 55 gadiem, un to jūs redzēsiet arī eh, sadalītu pa attēliem eh, attiecībā uz Eiropas Savienības 15 vecajām un 12 jaunajām dalībvalstīm. Un visbeidzot, lai vienkāršāk izteiktos, izmantosim rādītāju, kuru mēs saucam par lauksaimnieku atjaunošanās e, līmeni, e, kur eh, šī nomainīšanās, šis nomainīšanās līmenis e, notiek ar e, kas nozīmētu, cik eh, turpina aktivitāte sasniedz tikai 15%, 15% veco dalību valstu Eiropā un tik tikko 20% 12 eh, jaunajās dalību valstīs. Tie ir 2007. Eh, gada dati, kas ir pēdējie pieejami Eurostata dati. Un tādējādi mēs saskarāmies ar smagu un zinām problēmu bet kura netiek pietiekami bieži pieminēti, ka nav jaunās maiņas, kas būtu pietiekama un ka situācija turpinās, un mēs to atbalstām pateicoties tam, ka vecāka gada gājuma lauksaimnieki turpina nodarboties ar savu, eh, savu arodu arī pēc 65 gadu vecuma sasniegšanu. Un tagad tālāk mums būtu jārunā par iemesliem, kāpēc un kas tad ir galvenie faktori, kuri izskaidrotu šo intereses trūkumu lai uzsāktu lauksaimnieciskas aktivitātes. E, faktori var būt ļoti atšķirīgi, bet ja mēs runājam par ekonomiskiem un sociāliem faktoriem, mēs e, saskaramies ar vismaz trim elementiem, kas ir atturoši un bremzē jaunu lauksaimnieku aktivitātes uzsākšanu. Un šī ir trīs faktoru schēma. Manis pirmais nosauktais un trīs, visi trīs ir zināmā mērā vienlīdzīgi un viens otru papildina. Mēs nevaram pateikt, ka viens no tiem būtu svarīgāks nekā otru, bet vienkārši visi, vi, no visiem trījiem viens otru papildina. Un pirmais no tiem ir grūtības izveidot jaunu dzīvot spējīgu saimniecību. Tas nozīmē noturēties uz ūdens tīri ekonomiski. Un dzīvot spēja tiek eh, par, eh, par to runājot, eh, tā būtu ar vismaz jābūt ar 40 vienībām ekonomiski runājot, lai mēs varētu runāt par tās e, minimālu dzīvē, e, dzīvot spēju. Tad, kad mēs skatām, ka lielākā daļa no Eiropas uzņēmumiem nemaz e, netuvu nesasniedz šo, šo dzīvot spējas rādītāju, tāpēc nav nemaz tik vienkārši būt par jaunu lauksaimnieku. Iekļūt tik plašā kolektīvā, kurā Eh, dzīvotspēju nenodrošina lielākā daļa, šķiet nav visai eh, pievilcīgi. Eh, ar to ir jāsaista ar sociālo aspektu, kas ir saistāms ar nodarbinātību jaunajiem lauksaimniekiem, profesionāļiem, kā viņi tiek dēvēti. Ja ir iespējams, ka šīs saimniecības dotu vienu nodarbinātību Eh, vienu darba vienību gadā. Un tie skaitļi, kas ir norādīti eh, ziņojumā, eh, kur arī redzams, ka 15 Eiropas vecajā 15 valstu Eiropā līmeņi tiek tik tikko sasniegti, tad jaunajā 12 valstu Eiropā tie pat netiek sasniegti. Šeit es runāju par vienu ikgadējo darba vienību vienību. Un tāpēc izveidot jaunu darba vienību arī nav visai pievilcīgi. Un trešais elements, kas ir ļoti izšķirīgs, jūs varēsiet iz, izvēlēties, kurš ir būtiskākais no trim, bet tie ir visi trīs saistība, eh, saistīti, un tās ir grūtības uzsākt šī saistāms ar grūtībām uzsākt šo līmeni, tas ir ienākuma līmenis, kas nodrošinātu izdzīvošanu. Un šajā sakarā ir jānorāda, ka lauksaimniecības politikai ir ļoti daudz kopīga ar šo jautājumu attiecībā uz dzīves e, līmeņa sasniegšanu, jo ienākumos tiek iesaistīti arī atbalsti, un atbalsti Eh, taiskaitā jums zinām pētījumos, zināmos pētījumos minēti, un atbalsti ir guvuši visai lielu pat pieaugošu svaru eh, saimniecību ienākumos, ir īpaši runājot par eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem jeb saimniecībām. Un par piekļuvi tiešmaksājumiem Tas būtu jāmin kā būtisks nosacījums, lai e, runājot par jaunajiem lauksaimniekiem. Ja tiem nav garantiju e, par piekļuvušiem maksājumiem, tad diez vai viņi nodosies lauksaimniecībai. Un ar šīm parādībām mēs konstatējam, ka komisija ir bijušas politikas, lai uzlabotu šādu situāciju. Un šīs eh, politikas ir redzamas jūsu schēmā. Schēma ir ļoti vienkārši. Šeit ir runa par eh, trim veidiem schematiski, kā kļūt par lauksaimniecību, eh, saņemt mantojumā saimniecību, pārņemt to no kāda, kas ir pensionējies, vai iestāties no jauna bez jebkādiem nosacījumiem tāpēc, ka kāds vēlas kļūt par lauksaimnieku. Spēkā esošās politikas, kas iespējams tiks mainītas, ir atšķirīgas. Šeit jūs redzat četrus eh, A, B, C, D, eh, kurus sumējot mēs eh, izmantojam vienu vai otru politiku. Mantojuma politika ir vismazākā, jo A jautājums praktiski tiek nodrošināts. Un ja e, šis e, punkts jau tiek mantots, tad nav jādomā par piekļuvi, bet ja ir pasākums C, kas nozīmē atbalstus um, un uzlabojumus un investīcijas, E, tad e, tas ir būtiski. Tālāk par agrīno pensionēšanos nāk klāt B pasākums, kas ir ļoti svarīgs, jo šeit ir runa par atbalstu jauniešiem, jauniešiem, jaunajiem lauksaimniekiem, kas ir izlēmuši izmantot uh, sākuma palīdzību. lai varētu izmantot investīcijas un arī izmantot atbalstu e, tiem, kuriem dodas pensijā. Šeit mēs saskaitām kopā punktus B, C un D. Kur e, arī e, šķiet visa šie maksājumi un maksājumu at, apjoms netika tik lielā mērā garantēts, un rezultātu varētu izdarīt kopsavilkuma sekojošā veidā. Rezultāts ir tāds, ka politikas ir spēkā līdz šim KLP ziņā ir bijusi. E, rezultāti ir bijuši ļoti pieticīgi, lai varētu mudināt jaunus lauksaimniekus. pamudinošie pasākumi nav bijuši pietiekami. To mēs redzēsim tabulās, kas ir ziņojumā. Skaitļi ir tādi, kādi tie ir 34 gadu laikā 30. Ka no distinguen. Pavisam nedaudz jauno lauksaimnieku, jo šeit ir arī dažādi jaukta tipa uzņēmuma un saimniecības, Un daļa no tiem ir saistām ar jauniešiem, kas e, pievienojās ar kādu saimniecību uzlabošanas e, plāniem, kur mēs varam runāt par varbūt par simts tūkstošiem e, saņēmēju. Un būtiska sadaļa ir agrīnā pensio, pensionēšanās vēl jāpiemina aptuveni desmit Y hay que decir que hay países que. Eh, desmit tūkstošu gadījumu, un tikai no, no visiem šiem gadījumiem vienīgi Polija sasniedz 80% no šiem rezultātiem. Un tādējādi mēs esam uh, situācijā, kas ir visai trausla, nepietiekama, kad netiek pietiekami mudināt jauno lauksaimnieku iesaistīšanās. Kopumā savilkumā varam sacīt, ka jaunieši neredz nosacījumus, lai iesaistītos vecākā. Vecākajiem nav iespēju at atkāpties. Kā ziņojumā ir norādīts, labāk var nopelnīt, turpinot strādāt, nekā priekšlaicīgi ejot pensijā. Un jauns priekšlikums, ko jūs labi zināt, priekšlikums eh, jaunajai regulai E, kuru re, e, sakarā kopsavilku e, grozījumus rezumēja deputāts Santoš Kapula un modelis ir tas pats, bet stiprināts. Oranžā krāsā ir, ir, ir redzami stiprinātie pasākumi piekto maksājumiem, kas ir tik ļoti nozīmīgi Un jūs redzat jaunu pasākumu, kas ir papildu maksājums, uzlabotas maksājuma tiesības jauniešiem un ikvienam jaunajam lauksaimniekam, kas vēlas piesaistīties. Tāpat B pasākums, kas bija inkorporācijas um, pasākums saistīts ar jaunu sistēmu, lai labāk varētu izvērtēt eksploatācijas. Tālāk C pasākums, lai uzlabotu biznesa plānu finansējumu, kas, kā jūs zināt, ir e, priekšnosacījums, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus. Un parādās jauns pasākums, kas no atvieto esošu bijušo pasākumu. Parādās Eh, mazā fermera, mazā lauksaimnieka schēma. Mazajam uzņēmumam, ko atbalsta šī sistēma. Ja atkāpjas no šī pasākuma, tad tiek izmaksāta eh, prēmija, bet tas nav domāts priekšlaicīgās pensionēšanas gadījumam, bet Tas ir paredzēts kā pasākums ļoti daudzajiem mazajiem uzņēmumiem, kas ir ar visai zemiem ieņēmumiem. Un šis priekšlikums šķiet arī nav visai pietiekams, neraugoties uz to, ka e, ir iespējas to uzlabot. Tiešie maksājumi no nacionālajām rezervēm ir uzlaboti, bet šī uzlabošanās vēl nav galīga. E, prēmiju palielināšana ir pareizs pasākums, bet arī tas nav izšķirīgs. E, kā jau es sacīju, tas bija paredzēts, bet mazāk obligātā veidā nekā līdz šim, kad ir paredzēts termiņš seši mēneši, lai to pabeigtu. Uh, Atbalsts investīcijām arī bija un tagad tiek stiprināts. Ar svarīgu piezīmi, ka ir jāatbalsta zemes temats, kas ir ļoti nozīmīgs, jo maksājuma tiesības ir saistītas ar e, zemes īpašumu, un šeit ir ļoti svarīgs e, šaurais punkts. Tāpat e, maksājumiem ir jābūt e, e E, e, pietiekamiem. Un visbeidzot, mazā fermera schēma, par kuru mēs nevaram gaidīt, ka tā pati par sevi varētu veicināt jauno lauksaimnieku e, ienākšanu. Un tādējādi tagad mums vajadzētu izvērtēt kopsavilkuma veidā, ka uh, Eh, komisijas priekšlikums ir ļoti īss. To mēs varam eh, deducēt no šīs analīzes, ka jaunam lauksemniekam izvēlēsim visekstremālāko gadījumu, kas bija jau pilnīgs jaun ienācējs lauksaimniecībā, Eh, šeit mēs esam domājuši pat par lauksaimniekiem, kas nāktu no eh, citām nozarēm, kur ir bezdarbs. Reāli eh, maksājumi, tiešie maksājumi būtu pudeles kakla elements, jeb šaurais elements, uh, E, visos gadījumos. Tālāk prēmijas 70 e, tūkstoši eiro, kas būtu e, ar noteiktiem griestiem. Patiesībā tādu griestu nav, visbiežāk tie netiek uh, Eh, pārsniegti 40 eh, tūkstoši, tāpat ir jāiekļauj arī maksājumi no valstīm, bet katrā ziņā tas nav izšķirīgi tam, lai jaunotis eh, saņemot 40 vai 40 tūkstošus eiro, tas nav pietiekošs pamudinājums jaunietim iesaistīties lauksaimniecībā, apzinoties to, ka dzīvot spēja nav nodrošināta, tāpat nodarbinātība un ienākums pienācīgi neseks visus izdevumus. Tādējādi šī efektivitāte ir zema. Modernizācija ir programma, kas ir darbojusies relatīvi labi, bet kas ir jāstiprina. Ir dažu valstu dati, kuros norādīts, ka e, samazinājumos eh, tiek. E, Eh, samazināti modernizācijas maksājumi, jo otrais eh, KLP pīlārs ir vairāk nekā 10%, kur ir nauda, ko samazināt. Vieta, kur nevar neko samazināt, ir maksājums eh, jaunajiem, kur ir nevairāk par 3%. Un visbeidzot, Pēdējais pasākums mazo, mazā lauksaimnieku schēma, kas nesniedz visai radošus rezultātus. Un šajā gadījumā vajadzētu stiprināt un pārskatīt komisijas priekšlikumu un nākt klajā ar ambiciozāku un alternatīvu tekstu. Šeit ir runa par, komplim, eh, par papildu pasākumu. Mēs nedrīkstam eh, noraidīt to, kas ir mūsu rīcībā, bet vienkārši mēs vēlamies uzlabot to, kas jau mūsu rīcībā ir, un tāpēc mēs nonākam pie jaunās sadaļas, kas ir visbūtiskākā. Un šeit mēs nonākam pie tā, ka trūkst jauno lauksaimnieku, kas ir problēma ne tikai lauksaimniecības nozarē, bet arī lauku teritorijās kopumā. Tas nav nekas jauns, jūs to esat dzirdējuši jau, eh, jau daudzkārt. Un eh, pilnīgi iespējams, ka jau šeit vai, vai citā līdzīgā zālē esat dzirdējuši komentāru, bet es gribētu to mazliet konkretizēt. Es gribētu sacīt, ka lauku eh, teritorijas perspektīva varētu dot jaunu impulsu, lai mazinātu jauno lauksaimnieku trūkumu. Un tie pasāk, eh, pie pasākumiem, kas ir uzskaitīti, pie trim pasākumiem uzskaitīti pirms, gribētu pievienot ceturto. Un šis ceturtais faktors ir pašreizējā situācija lauku vidē, tajā, tajos apvidos, kuros eh, nenāk klāt jaunie lauksaimnieki, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka, lai uzsāktu lauksaimniecības aktivitāti, ir ne tikai vajadzīga nozare, kas dod iespēju un atvieglo ienākšanu šajā nozarē ar dzīvotspējas, ar, ar ienākuma līmeni, bet ir vajadzīgs arī, ir vajadzīga arī lauku vide, kas ir labvēlīga, lai cilvēks nodoto šai aktivitātei, jo, kā mēs redzēsim, es nevarēšu izdzīvot tikai no lauksaimniecības. Lielākā daļa lauksaimnieku eh, jau to dara un nepilnu laiku. Un es varu nodarboties eh, ne, nepilnu laiku, ja es varu strādāt citā, eh, varu nodarboties ar eh, citām jomām taiskaitā. Un šeit jānāk klāt, jāņem klāt arī trīs iepriekšējie faktori. Un ja tāda ir ideja kopumā, tad attīstīsim to tālāk un skatīsim, e, kā mēs varam kļūt par jauno lauksaimnieku. Un šeit mēs nonāktu pie modeļa, kas vairs nav e, jauniešu iesaistīšana lauksaimniecībā, bet gan par to, vai cilvēks ir gatavs apmesties uz dzīvi lauku vidē. Jo problēma ir tā, ka. El problema es en muchas, muchas zonas ka daudzās lauku apvidos ir nevis tas, ka nepietiek lauksaimnieku, bet nepietiek iedzīvotāju. Maz ir jaunieši, kas varētu aktīvi strādāt lauksaimniecībā. Un schēma varētu būt sekojoša. Kā jūs redzat, e, e ienākšanas kanāli lauku ekonomikas e, aktivitātēs būtu divi. Vai nu es ienāku kā jaunais lauksaimnieks, vai kā jauns, jaunietis vai ne jaunietis, kas ir aktīvs lauku vidē. Un tie ir savstarpēji savietojumi, jo es nepilnu laiku varu nodarboties eh, ar lauksaimniecību un pārējā laikā ar citām lietām. Šie ir divi ceļi. Ja es uzsāku kā jaunais lauksaimnieks, tad es atsaucos uz četriem pasākumiem, ko jūs jau zināt ar jaunajiem komisijas priekšlikumiem ABC un D ar uzlabojumiem, es tā es gribu sacīt. Bet, jā, es nāku kā jaunais lauksaimnieks uz nepilnu laiku, neatkarīgi no tā, vai esmu jauns vai nē, tad es saskartos ar citiem iespējamiem pasākumiem. Būtu vajadzīgi citi pasākumi, lai es apmestos uz dzīvi lauku vidē. Un man ir nepieciešams tādā gadījumā jaunas opcijas. Un schematiski es e, nāku klajā ar četriem priekšlikumiem, kas nav paredzēti komisijas priekšlikumā, bet kas daļēji figurētu, jo tie ir iekļauti citās vietās. Un e, tie ir papildinoši un nevis alternatīvi. Un tos gribu uzskaitīt. Pirmais ir ļoti svarīgs. E, jo mums būtu pamatā jārunā par ienākumu jauniešiem. Tas ir pasākums, kas ir jāuzsver. Ja jaunietis, jaunais lauksaimnieks saņem uh, inkorporācijas eh, prēmiju, tad kāpēc nesniegt tādu uh, jaunam lauku uzņēmējam, lai viņš paliek lauku vidē un kas ļoti bieži varētu kļūt par lauksaimnieku uz nepilnu laiku? Ja jūs jautātu, kāpēc, tad vismaz tik, da, tik pat lielu, cik jaunajam lauksaimniekam, katrā ziņā nemazāk. Un ja nē, tad uh, būtu diskriminācija. Ja es esmu jaunais lauksaimnieks, es saņemu prēmiju, ja es esmu jaunais biznesmenis laukos, es prēmiju nesaņemu. Jaunais uzņēmējs laukos tālāk ir vēl viens pasākums, kas ir ļoti vājš un kas būtu jāstiprina. Visi to zina, un tie ir e, pasākumi e, līdermetodas ietvaros. Mēs līderprogramma ir vienlaicīgi gan pasākumu, gan neveiksmju stāsts. Līderu metodē mums ir jāmeklē tie gadījumi, kas sniedz rezultātus eh, virsgaidītā, un tomēr netiek attīstīta visa šī pasākuma, eh, viss šis pasākuma potenciāls. Un līderi gadījuma attīstība ar 5% ir pilnīgi nepietiekama. Ir jāapzinās, ka e, pēdējo gadu laikā līderi, ņemot vērā līdzfinansējuma grūtības un grūtības finansēt projektus, um, E, uzņēmējiem saskars ar nopietnām problēmām, kas, izšķir, e, kas izsniedz kredītus. E, un šeit mēs saskaramies ar nozīmīgu problēmu. Un tālāk priekšlikumu pati zvaigzne, ko mēs saucam lauku politika KLP ietvaros, jeb otrais pilārs, ir G pasākums E, kas ir vietējās attīstības pasākumi ar visu fondu iek, iekļaušanu FEDER, Eiropas sociālo fondu un FEADER, kas visi saplūstu kopā teritorijas projektos. Šis pasākums ir konceptuāli ļoti nozīmīgs. Tomēr, kad mēs lasām regulu, ja jūs esat pievērsuši uzmanību, tad redzat, ka tās piemērošana ir ļoti sarežģīta, ka šeit ir tāds birokrātijas līmenis, kas to padara praktiski nepiemērojamu. Un virzība ir vairāk formāla nekā reāla. Bet tā ir šeit, un ir jāatzīst, ka tā ir absolūta disfunkcija. Uh, Un jau kad mums bija kons, eh, stabila pieredze Eiropas Savienībā 99. gadā, mums bija eh, integrēta lauku politika, jau bija sadalīta zonas, un mēs varētu atgriezties pie šādas pašas politikas, kā bija 99. gadā. Un šis veids ir tomēr sarežģītāks nekā toreiz eh, Eh, toreiz tas attiecās tikai uz otrā mērķa reģioniem, mazāk. Tas bija lielais trūkums eh, tā laika pasākumam, bet katrā ziņā šis pasākums nebūtu nav jauns. Un visbeidzot, eh, tie pasākumi, kas ir valstu kompetencijas, tie ir H punktā uzskaitītie. Tās ir politikas, kas ir nacionālās politikas, un lielākā daļa valstu Eiropas Savienībā ir ar pašām lauku politikām, kas finansē pašas savus budžetus, un šīm politikām ir jāsapli, jāsaplūst eh, kopā vienotā Eiropas ietvarā. Eh, tās ir projektu politikas nacionālās politikas ietvaros. Un ar to mēs nonākam pie tā, ko mēs pieprasām, lai eh, ienāktu jaunie lauksaimnieki, un e, eh, secinājums šķiet eh, konsekvents. Ne tikai stiprināt esošos pasākumus, kas jau, e, kas jau ir pierādījuši sev vairāk vai mazāk, bet mēs vēlamies veidot patiesu lauku politiku Eiropā, kas dotu iespēju atbalstīt jauno lauksaimnieku iesaistīšanos darbā. Jo galvenais izaicinājums tuvākajiem gadiem ir jauno lauksaimnieku trūkums, bet arī jauno e, uzņēmēju trūkums lauku apvidos, lai varētu īstenot līdz galam projektus. Jo reāls fakts ir tāds, ka e, lauksaimniecība uz nepilnu laiku ir mažoritāra daudzās valstīs. Un ja mēs eh, uzlūkojam to faktu, ka šeit nav runa eh, par lauks, profesionāliem lauksaimniekiem, tad meklēt tikai profesionālos būtu aizmirst tos reālos lauksaimniekus, kas nodarbojas ar lauksai, e, lauksaimniecību, bet uz nepilnu laiku. Un mēs redzam jau no grafika, ka um, vairāk nekā 80% ir ar čet, mazāk nekā 40 vienībām. Un visbeidzot ir jārunā par teritorijas e, nozīmi. Teritorija ir ļoti nozīmīga un nepietiekami maz skatīta kopienas politikās. Es atsaucos šeit uz KLP daļu. Mums ir, runājot par teritorijām, mums ir defavorizētas zonas, mums ir reģionālā politika, mums ir dažādi tipu reģioni, mums ir uh, eh, apgabalī, eh, kas ir ar priekšrocībām, bet reāli mums nav tādas politikas, kas uh, Eh, attiektos uz tiešu politiku piemērošanu. Runājot par šiem apgabaliem, mums nav politiskas vērtības, mums ir eh, subreģionālas un subprovinciālas zonas nepieciešamas, un komisija varētu salikt un ieviest kārtību, šeit veidojot jaunu lauku politiku, kas ietvertu visus pasākumus, kas ir spēkā. Un schēma ir ļoti vienkārša. Mums ir nepieciešama jauna lauku politika, kas iekļautu KLP pasākumus, kurus mēs komentējām pirmīt, kas būtu uzlabotas. Tālāk mums ir nepieciešama lauku politika, kas iekļauj kohēzijas politiku, kohēziju lauku teritorijām Mums ir nepieciešama lauko politika, kas piešķir jēgu na, eh, kam, nacionālajām politikām. Ir valstis, eh, kur eh, lauku politikas ir daudz būtiskākas nekā Eiropas Savienības, un tradicionāli tiek novirzīti lieli budžeti šiem mērķiem. Un visiem šiem trim pasākumiem, kas ir uzskaitīti, ir jāsaplūst kopā vienā ietvarā, uh, un e, ko mēs sauktu par jaunu schēmu Eiropas lauku politikai. Un tādā veidā mēs varētu uzlabot jauno lauksemnieku klātbūtni un jauno uh, aktīvu cilvēku klātbūtni lauku vidē. Ir daudzas tabulas šeit un dažādas, e, dažādi grafiki redzami. Un, ja jūs interesē man uzstāšanās, es ar prieku jūs eh, inf eh, sniegšu sīkāku informāciju. Profesor eh, Gonzāli. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Gonzāles kungs, par uh, jūsu interesanto prezentāciju, par šo pētījumu. Un tagad došu vārdu diskusijām, komentāriem no sākuma Bovē kungam un tad Aņū kungam. J'ai bien entendu euh, votre exposé. Jā, es uzklausīju jūsu izklāstu. Ir vairāki elementi, kas man likās iespējams nepietiekami parādīti, bet uh, atsevišķi jau tiem, ko, par ko ļoti grūti runāt statistiski, ka šodien vairākas val, uh, zināms skaits valstī, uh, kur reālo saimniecību skaits ir divreiz vairāk nekā. Uh, tie, kas saņem atbalstu. Un tas rada problēmas ar atbalsta maksājumu modeli. Tas rada problēmas gan Francijā, gan citās Eiropas valstīs, kuri gandrīz divreiz vairāk reālo saimniecību nekā atbalstu saņemošo. Un kā mēs varētu uh, risināt šo jautājumu, kas parāda, ka atbalsta pasākumi nav piemēroti vismaz jau pusē no esošo. Eh, saimniecība. Tālāk jūs runājāt par piekļuvi zemēji, par zemes īpašumu. Tā ir nozīmīga problēma. Problēma ir tā, ka nav nacionāla, eh, ka nav Eiropas regulējuma šeit. Tā tad ir atšķirīga regulējuma katrās valstīs un zemes cenas, kas ļoti strauji pieauga. Un priekš manis tā ir viena no centrālajām problēmām piekļuvi zemē, vai nu īpašumā, vai ar īri. Un kā veidot Eiropas politiku? attiecībā uz piekļuvu zemē, lai varētu atvieglot šādu piekļuvi un nodošanu. Trešā problēma ir nodošana tālāk. E, mēs to redzam vairākos reģionos, pat daudzās Eiropas valstīs. Tas ir nelielais lauku pensionēto skaits. Tas fakts, ka tiek paildzināta um, aktivitātes ilgums, jo um, var aizvien saņemt atbalstus. Tā ir trešā problēma, un nākamā problēma pēdējā, kas ir tikpat svarīga, ka lauku uh, saimniecības saimniekošanas modelis ir tāds, kur investīcijas ir tādas, eh, kur jaun, jaunpienācējiem to pārņemt ir aizvien grūtāk. Tātad šāda pārņemšana ir eh, nepieejama salīdzinājumā ar to ienākumu, ko var gūt. Un, uh, Vai šāds kapitalistiskas eh, lauksaimniecības tips ir dzīvot spējīgs nākošajai paudzei? Šis jautājums ir jāuzdien, jāuzdod mums šobrīd, jo ir aizvien vairāk saimniecību, kas eh, neroda sev pārņēmēju. Lūk, tie būtu mani jautājumi. Bene, grazie, José. Albert Des e poi Agnew. Ja, tā. Tātad Alberts Des tagad. Jā, paldies. Eh, vēlos pateikties par sniegto informāciju, bet jūsu informācija apstiprina manu viedokli, ka mēs no Briseles nevaram eh, visu situāciju Eiropā regulēt vienādi. Eiropa ir pārāk atšķirīga, lai mēs no Briseles varētu noteikt vienotu programmu visai Eiropai. Vācija jau pati ir atšķirīga. Es pats esmu no Bavārijas, Vācijas dienvidos piecos gadus pēdējos mums aizvien vairāk pieaug eh, šis eh, atbalsta eh, pieprasītājs skaits un liela konkurence ir. Un mēs īstenojam Bavārijā dažādas programmas, un ja mēs turpināsim šādu atbalsta eh, grozījumu veikšanu, tad pieaugs arī aizvien vairāk šo eh, pretendentu un eh, pieaug līdz ar to arī lauksaimniecības zemes cenas. Par beigās šobrīd mums veidojās jau situācija, kad konkurence ir tik liela, kad sāk trūkt zemes visiem jaunajiem lauksaimniekiem, kas vēlētos saņemt atbalstu un strādāt. Uh, Un tad, uh, tad vēl šī cena var celties vēl vairāk un vēl par 200 eiro uz hektāru paaugstināties. Un tā tik, tas var turpināties. Mums ir, e, varbūt nevajadzētu runāt par e, kaut kādām atsevišķām e, situācijām, kas ir risināms vienoti, bet lielākoties mums jādomā par varbūt nacionālām vai reģionālām programmām, kas būtu atbilstoši faktiskai situācijai, jo savādāk. E, Mēs e, sagraujam to, ko jaunie lauksaimnieki varbūt jau ir ieguldījuši, cerot uz e, atbalstu maksājumiem, bet e, pie šīs situācijas mums ir zem 2% no bezdarba līmeņa. Tad mūsu reģionā īsti tas viss nedarbojās, kas te patīk parādīts. Mums ir uh, lauksaimniecības, eh, lauksaimniecības, kur ir 20 eh, šīs darba vietas, jeb darba vienības, kā jūs minējāt, un viņi arī labi nopelna. Uh, Nu, nav viņiem arī sociāls problēmas, nu, līdz ar to nevar visu bāzt vienā maisā. Ir ļoti atšķirīgas situācijas vienas valsts ietvaros un kur nu vēl visas Eiropas ietvaros. Mēs nevaram no Briseles regulēt visu vienoti. Daudz, kas ir jāatstāj nacionālā kompetencē, un, lai mēs varētu atrast šeit eh, pamatots un labs risinājums. Grazie, Albert. Agnew, e poi... Paldies, Albert. Tagad eh, Agņūkungs un tad Kapolis Šantas kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Es tikai gribēju vēlreiz atkārtot to, ko teica Desekungs. Jā, no vienas puses mums ir Eiropas Savienība, kas saka, jā, mums jābeidz šeit ražošana, bet savukārt no otras puses tiek teikt, ka mums nepieciešams vairāk jauniešu lauksaimniecībā, un tas nekādā ziņā nesaistās kopā. Lai gan samazinās zemnieku skaits, viņu apstrādāto zemju platības nesamazinās. Viss, kas ir noticis, ir tas, ka mēs izmantojam tādas metodas lauksaimniecībā, kur nepieciešams mazāk darba spēka. Tas nozīmē, ka mums vienkārši nav nepieciešams tik daudz darbinieku kā agrāk, jo traktori kļūst aizvien jaudīgāki un tā tālāk. Un vēl viens iemesls, kāpēc zemnieku skaits samazinās un kāpēc eh, zemniekošana nenotiek uh, pilnu laiku, jo, piemēram, pirms 40 gadiem varēja izdzīvot ar 15-20 govīm, bet tagad tirgu apstākļi ir pilnīgi savādāki. Piemēram, kartupeļaudzēšanā kādreiz bija tikai roku darbs. Arī es pats nodarbināju cilvēkus, kas vāca kartupeļus ar rokām, bet tagad tā vairs nenotiek. Manuprāt, prezentācijā varbūt netika skatīts uh, labākais veids, kā uzsākt lauksēmniecību. Vislabākais veids ir aprecēties ar šādu uzņēmuma īpašnieci. Un jā, jauni cilvēki ir gatavi to darīt, ir daudz zemnieku, kam ir meitas, un to savā dzīvē esmu redzējis, un tas ir pilnīgi drošs paņēmiens, un tas ir jāiekļauj jūsu prezentācijā, jo dzīvē tā tas patiešām notiek. Un vēl viens veids, kā uzsākt lauksaimniecībā uh, darbošanos ir um, tad, ja vecāki zemnieki vairs fiziski nav spējīgi strādāt pilnvērtīgi, viņi pakāpeniski iesaista jaunus cilvēkus uh, kā partnerus, kā daļu turētājus. Tā tas, piemēram, notiek Jaunzēlandē. Un tagad mums ir dilemma, jo no darba tirgus uh, viedokļa raugoties mums ir uh, nu, tādu labu situāciju Eiropas Savienībā, jo mums mirst koki, piemēram, ozoli un tā tālāk. Un šie koki, šie stādījumi ir jāatjauno, tie ir jāstāda. Un to vietā ir jāstāda koki, kas nesaslimst ar šīm slimībām. Jo ir tādi koki, kas ir dabīgi rezistenti. Tad kāpēc mums ģenētiski neuzlabot kokus, kas saslimst ar gēniem, kas nodrošina rezistenci? Jā, bet man saka, ka koks jau nevar ēst. Un tāpēc es gribu teikt, ka jo ātrāk mēs liksim savām smadzenēm darboties un izveidosim šos rezistentos kokus, jo ātrāk mēs spēsim stādīt jaunus stādījumus. Un mums ir jānodrošina, ka laukos cilvēki dara patiešām kaut ko noderīgu. Paldies, Anjū kungs, tagad Luīši jums vārds. Lūdzu, kā Palašs Šantas kungs un tad Šmita kungs. Obrigado, Paulo. Eh, eu queria agradecer ao... Paldies, Paulo. Es vēlētos pateikties eh, profesoru kungam par viņu eh, paveikto darbu. Tas ir ļoti noderīgs informācijas apjoms, ko mēs esam saņēmuši mūsu darbā, kas ļauj mums pieņemt pareizos lēmumus saskaņā ar šo priekšlikumu. Jā, ir jau esošā tiesiskā bāze, šis regulas un direktīvas, to grozījumu un ierosinājumu jauniem pasākumiem, kas ļautu ienākt tirgu jauniem lauksaimniekiem. Kopā ar pirmo pilāru tad uh, ir izveidojies uh, kompromiss, vai, teiksim, tā tiek meklēts šis kompromiss, Tātad eh, šis papildinājums tiešmaksājumiem, kas tika ierosināts sākotnēji jauniem lauksaimniekiem, eh, jauniešiem tieši, ka to varētu attiecināt uz eh, jauniem ienācējiem tirgu arī. Un tad mēs tad gal galā, kas tad īsti ir šis jaunienācējs? Nu, varbūt nedomāju, ka tas ir tik sarežģīti definēt. Jaunienācējs ir lauksaimnieks, kurš pirms tam nav nodarbojies ar lauksaimniecību. Bet kā ir ar tiem, kas ir agrāk nodarbojušies, teiksim, pirms desmit gadiem ar lauksaimniecību un pēdējā laikā to nav darījuši, vai viņi arī skaitās jaunienācēji? Un viņiem varbūt šobrīd ir 40 gadi, varbūt savādāks vecums. Uh, Nu, iespējams, arī šeit ir jārod kompromiss, aptvert arī šādu cilvēku kategoriju. Gal galā mums ir jāatrod līdzsvars starp kopienas politiku un nacionālā valsts līmeņa politiku. Šeit jau mums nav runa par atsevišķas valstus, politi valsts politiku, bet par elastīgumu. Par to, lai dalību valstīm būtu iespējams uh, reaģēt, pielāgojot to savai valsts situācijai. Vienā reģionā ir šādas grūtības, citā reģionā ir savādākas grūtības, uh, Un tieši tādēļ ir jābūt šai elastībai dalību valstī, lai tās spētu reaģēt un pielāgoties. Dalību valstīm, kurām nav nekādas problēmas ar novecojušiem lauksaimniekiem, nu viņiem nav vajadzīgi tad arī resursi šādiem pasākumiem. Bet tādai dalību valstī, kurai ir izteiktas problēmas šai jomā, nu tai nav tik vienkārši. Līdz ar to es domāju, ka ir saistībā ar visiem šiem uh, pasākumiem, tik pareizi arī norādīts, ka nav pietiekama uh, eh, pasākumi atbalstam uh, tiem uh, uzņēmējiem laukos, kas nodarbojas ar kaut ko citu, ne tikai lauksaimniecību. Līdz ar to jāskatās, kā varam atbalstīt to, lai šajā lauku vidē saglabātu šo aktivitāti arī ārpus lauksaimniecības kas arī ir svarīgi. Tur daudz kas tiek apvienots, tad tur ir netiešā veidā saistība ar lauksaimniecību. Līdz ar to tas ir svarīgi, lai kopumā nodrošinātu pienācīgu dzīvi lauku teritorijās. Un tieši to mēs arī vēlamies panākt. Šobrīd es vēlos eh, vēlreiz pateikties eh, par šo pētījumu, par šī pētījuma prezentāciju. Katrā ziņā tas eh, lielā mērā saskan arī ar mūsu jau esošajiem priekšstatiem, un tad mēs kā parlaments varam izmantot šo informāciju, lai uzlabotu, ievērojami uzlabotu komisijas priekšlikumu. Uh, un atrastu risinājumu tik svarīgai problēmai, ar kur saskarās eh, praktiski visi reģioni Eiropas Savienībā. Mēs jau zinām, ka daudz lauksaimnieku noveco un dzirdējam, kā tur īsti ir eh, kā tur ir ar eh, mežu, kurā nav jaunu koku, tas ir nolemts izmiršanai. To taču mēs zinām. Šeit to mēs kā līdzību varam izmantot. Mums ir nepieciešami jauni cilvēki, uh, jauni lauksaimnieki, lai nodrošinātu mūsu nākotni. Un šo aspektu mums jāņem vērā. Žmit, epoj Rubiks. President, thank you. Priekšsēdāji, paldies. Ar lielu prieku uzklausīju Luisu, eh, kas pastāstīja par progresu diskusijās bet arī gribēju atvainoties par to, eh, kādā izskatā esmu ieradies, jo pagājušajā nedēļā biju Brazīlijā un Paragvajā un apmeklēju tur eh, kautuves un saimniecības un tā tālāk, un diemžēl es tur izlēmu palikt vēl dažas dienas, un šodien ir pirmdiena, un dažādu apstākļu dēļ man nebija iespējas pārģērties. Šim jautājumam mēs esam sekojuši jau ilgu laiku, šeit es runāju par jauniem zemniekiem un jauniem uh, Eh, jaunpienācējiem lauksaimniecības tirgu. Neviens jau nenoliedz eh, to, eh, ka šādi cilvēki ir nepieciešami. Mēs vēlamies, lai būtu šī demografiskā atjaunošanās lauksaimniecībā. Bet svarīgāks jautājums, piemēram, ir saistīts ar piekļuvi zemē desmit gadu periodā un saimniecību spēju pelnīt un tā tālāk. Un, manuprāt, mēs vairāk runājam par simptomiem, nevis cēloņiem. Zemes reforma ir liela problēma daudzās valstīs, un mēs pat šeit vispār par to Eiropas līmenī nevaram runāt. Un tāpēc es vairāk varbūt gribētu pievērsties piekļuvai dažāda veida maksājumiem. Un man ir jautājums mūsu viesim, vai mūsu koncentrēšanās uz šo vēsturisko maksājumu piešķīrumiem uh, neliek mums atkārtot pagātnes kļūdas, jo šeit mēs runājam par tādu vēsturisku pieju, vai varbūt mēs nemaksājam cilvēkiem, kam tas būtu nepieciešams, mēs liekam cilvēkiem palikt ilgāk šajā biznesā. Jo mums ir jāskatās, piemēram, kas notika ar aktīviem lauksaimniekiem, kā tas ir vēsturiski uh, Eh, attīstījies, lai mēs neatkārtot to kļūdu, ka izslēdzam jauno paudzi no šī lauksaimniekošanas tirgus. Nu, varbūt, ka nav par vēlu visu vēl mainīt, un varbūt mums būtu jāskatās uz to, cik bieži šis darbības veids tiek mainīts, eh, kā vēsturiski maksājumi tika piešķirti, un nu, varbūt tas ir tāds pamatīgāks veids, kā risināt šo problēmu, jo vienalga, kā mēs vienosimies par kompromisu, manuprāt, mēs ejam pareizajā virzienā, bet neskatoties uz visu šo, mēs tomēr runājam par simptomiem, nevis cēloņiem. Un jaunie dalībnieki iesaistīsies tad, ja viņiem ir piekļuva zemē, ja viņiem ir piekļuva maksājumiem, ja viņi spēja nopirkt traktoru. Manuprāt, mums ir jābūt drosmīgākiem nekā šodien. Nav jau tā, ka mēs neejam pareizā virzienā, bet, manuprāt, mēs nerunājam par pareiziem mērķiem. Runājot par Agņukunga teikto, varbūt vēlāk tad par to runāšu. Paldies, <clears throat> paldies priekšsēdētāji. Es esmu pateicīgs ziņotajam pētniekam, kas pastāstīja interesanti, vismaz no manas skatījuma, par to, kas notiek mūsu lauksaimniecība Eiropas Savienībā. Es piekrītu tiem saviem kolēģiem, kas izteicās, ka nevar jau visu no Briseles vadīt un noteikt. Tā ir taisnība. Mēs uz vietām, es esmu no Latvijas ievēlēts, bieži saskarāmies ar to, ka tiek regulētas tādas lietas, kuras varētu izkārtot pati valsts. Bet jautājums man ir cits. Jūs savas prezentācijas sākumā pateicāt, ka ir trīs iespējas kļūt par jauno uh, lauksaimnieku. Tā ir mantot zemi no uh, saviem vecākiem vai radiem. Otrais - mantot saimniecību no kāda sveša cita cilvēka, pārņemt viņu. Un trešais - iesākt pavisam jaunu. Nu, lai iesāktu pavisam jaunu, skaidrs, tad ir tās problēmas, par kurām te tika runāts, jāmeklē, kur tāda zeme ir, kur tādas iespējas ir. Runājot par novecošanu, vispār par pārņemšanu lauksaimniecībā, par paudžu maiņu, nu, Es zinu, ka Latvijā ir bijis tā, ka gadu simteņiem galvenie lauksaimnieki bija tie, kas pārmantoja zemi vai saimniecību no saviem vecākiem un vecvecākiem. Un tā bija stabila tāda iedzīvotāja daļa, kas vienmēr nodarbojas ar lauksaimniecību, pārņemot no paudzes paudzi. Tagad daudz kas ir sajucis un nav vairs tādas pēctecības. Manā izpratnē un tas, ko mēs redzam pie sevis Latvijā, lielākā problēma ir sociālās problēmas. Tādēļ, ka pilsēta jaunietim var piedāvāt daudz ko vairāk nekā tas, ko var pievā, piedāvā, pie, piedāvāt lauksemnieciskā vide. Sākot ar atpūtu un beidzot ar infrastruktūru, kas ir pieejama pilsētā, protams, daudz vairāk un labāk. Jautājums man, man ir tāds. Sakiet, lūdzu, vai esat pētījuši, cik liels ir tas īpatsvars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 Runājot par kohēzijas politiku, mēs esam pieredzējuši to, ka aizvien eh, svarīgāk kļūst urbānā politika. Vai jūs esat kādā veidā sicinājuši, ka KLP ietvaros būtu jābūt arī rurālajai lauku politikai? Šādas šāda lauku attīstības politika, kas pašlaik ir iekļauta otrajā pilārā. Tātad, cik lielā mērā jūs uzskatat, ka šī politika pilda sev uzticēto uzdevumu un nodrošina arī attiecīgo ietekmi uz vidi, jeb vid, šīs ietekmes trūkumu. Šeit es runāju par vides politiku, kas stimulē un atbalsta uh, tāda veida saimniecību izveidošanu, kas tātad uh, šiem, šīm prasībām atbilst, uh, piesaistot atbilstošas investīcijas. Otkārt, vai mums būtu jānodala noteikti pasākumi nacionālo politiku ietvaros, kas pievērstos tieši lauku attīstības politikām? Tas ir, ja mēs pieņemam, ka uh, lauku jautājumi, jautājumi, kas ir saistīti ar pārtikas ražošanu, ir balstīti uz kopējiem mehānismiem, kopējiem risinājumiem, un ka šīs lauku politikas piemēro noteikto valstu apstākļiem un uh, lauku attīstības programmu sasniegtajam progresam. vai ir nepieciešams konkretizēt, specifizēt, pielāgot šīs lauku attīstības programmas noteiktām nacionālām valstīm. Un vēl ir jautājums par zemes nodošanu. Dažādās valstīs ir dažāda pieredze. Dažās valstīs ir ļoti laba zemes īpašuma sistēma, ko atzīst arī zemnieki, savukārt citās valstīs ir problēmas piemēram, manā valstī. kur zemes pārvaldības formas un veidi nav plaši izplatīti un uh, nav nekādā ziņā regulēti forma, formalizēti. Tātad, kas mums būtu jādara, lai panāktu uh, tādas dziļākas izmaiņas lauksaimniecības jomā un lauku attīstības jomā. Vai šīs reformas, par kurām mēs pašlaik runājam, par kurām mēs niesiedzam tik daudz grozījumu, pie kā strādā mūsu referenti, vai šeit mēs runājam par vīzijas reformu vai reformu, kas ir balstīta uz esošo situāciju, Tātad vai mēs šeit runājam vienkārši par esošās lauksaimniecības politikas labojumiem? Paldies! Gribu sveikt jaunos zemniekus, kas ir zāles aizmugurē no īrijas, ko pavada arī mana, mana kolēģe. Prieku redzu, ka viņi klausās mūsu debatēs. Nu, pat tika runāts par grozījumiem saistībā ar šo jautājumu. Manuprāt, parlamentam būtu jāsniedz tāds atbalsta signāls jaunajiem zemniekiem. Runājot par jaunajiem zemniekiem un jaunpienācējiem zemniekiem, kas varbūt nav jauni, manuprāt, šie jautājumi nenonāk konfliktā, jo, manuprāt, nacionālās politikās būtu abi šie jautājumi jāskar un jārisina. Un šeit manuprāt, mums tomēr jāatceras, ka mums nauda lauksaimniecības politikā jāizmanto atkārtot, jo jauna nauda klāt nenāk. Un bija dažas interesantas izējas, piemēram, atvainojas piedāvājumi, jo, protams, mums ir jāatceras arī tas, ka budžeta līdzekļi ir ierobežoti. Jautājums par to, ka problēmas dažādās valstīs atšķirās. Piemēram, kolēģis Dess runāja par Bavāriju, kur īstenībā problēmu nav. Uh, Mums tā tad ir jāskatās, kas īstenībā notiek, un mums ir jāskatās, kuras valstis var atļauties atbalstīt bioenerģijas ražošanu, kur, piemēram, pieaug zemes cenas, eh, kur eh, ir konkurence lauksaimniecībā. Varbūt, ka tās ir debatas, kas saistītas varbūt ar citiem jautājumiem, kuras būtu jārisina citā laikā. Nu, jums ir dati no 2007. gada, un, protams, ka jauno zemnieku skaits joprojām ir mazs, bet manā valstī interesi par lauksaimniecību pieaug. Un ja mēs runājam par nodrošinājumu ar pārtiku, tad aizvien vairāk jaunieši ieinteresējušies ir šajā pārtikas ražošanas sektorā kā iepriekš, un iespējams, ka šeit mēs varam runāt par atjaunotni, un jūsu skaitļi varbūt vairs tad īsti nav pareizi. Un vēl runājot par to, ko teica Agņukungs piemēram, ja kāds vēlas ieprecēties lauksaimnieku ģimenē, nu, es gribēju teikt, arī ir sievietes zemnieces. Eh, daudzās dalību valstīs, piemēram, kur ir mazākas eh, ģimenes, ļoti daudz sieviešu mantos zemi un būs ļoti interesanti redzēt, kas tad notiks lauksaimniecības jomā. Un nobeigumā es gribēju teikt, vismaz manā valstī, ja ir vēlme, tad būs arī rezultāts, varbūt ne uzreiz. Jo ļoti bieži ir tā, ka, piemēram, nomirst zemnieks un notiek tāds cīniņš par viņa zemēm, bet mēs, kā politiku veidotāji, mēģinam nodrošināt, ka zeme tiek apstrādāta visu laiku un ka ir iespējas tiem, kas ir ieinteresēti strādāt šajā sektorā. Un, ja nav piekļuvis pie vienotā saimniecība maksājuma, tad ir daudz grūtāk iekļūt šajā nozarē. Un šodien varbūt mēs arī nerunājam par to, ka ja mums būtu labākas cenas tirgu un viņiem būtu lielāki ienākumi, tad būtu labāks stimuls šiem cilvēkiem, jaunajiem cilvēkiem iesaistīties šajā biznesā, jo potenciāli ienākumi būtu daudz lielāki. Paldies! Eh, paldies. Gribu pateikties par eh, profesoru izklāstu, kas bija ļoti nozīmīgs un arī gribu pievērst uzmanību jautājumam par integrētu atbildi. Es, piemēram, nāku no Rioģas e, eh, reģiona. Jūs pieminējat mērķi 5B, Rioha visa bija iekļauta šie 5B mērķī. Un runājot par sistēmas darba, eh, darbu, eh, darbību, apvienot Eiropas sociālo fondu, Federfondu bija ļoti labs pasākums. Bet ļoti daudz kas ir atkarīgs no komisijas dienestiem, kas pārvalda šo naudu. Bet visbūtiskākais um, bija tas šeit, ka pazuda pirmā zona no klasifikācijas. Un runājot par piekļuvu zemē, es domāju, ka viens no jautājumiem Spānijas lauksaimnieku sakarā, viena no galvenajām problēmām viņiem ir tā, ka vecie lauksaimnieki. E, neatsakās no savām zemēm, jo viņi grib turpināt saņemt atbalstu. Un es domāju, ka tie lauksaimnieki, kuri at, at, atsakās eh, no savām eh, no savas eh, darbības viņi pārtrauc saņemt atbalstu un ir jāpārdomā jautājums par to, kas ir aktīvais lauksaimnieks, kurš saņem atbalstu un mēs esam jau strādājuši pie šī jautājuma, un mums ir jādomā par definīciju, kas būtu maksimāli tuva, lai nevien, netiktu izslēgts neviens aktīvais lauksaimnieks, bet lai netiktu izmaksāti arī nepamatoti atbalsti. Tālāk. Jūs runājat par lauku uzņēmējiem. Gribu atgādināt, ka jau komisija pirms vairākiem gadiem runāja par multifunkcionalitāti, jeb daudzfunkcionalitāti. funkcionalitāti kas varētu sniegt tiešos atbalsta maksājumus lauksaimniekiem un lokopiem, un multifunkcionalitāte ir pasākums, kad lauksaimnieks nodarba, kad uzņēmējs nodarbojas ar vairākām lietām un turpin dzīvot lauku vidū, un šī daudzfunkcionalitāte deva iespēju daudziem diversificēt savus uh, darbības, nodarboties ar uh, papildus ar turismu, ar citām jomām. Un ja mēs nepietiekam uzmanīgi izturēsimies eh, pret aktīvā lauksaimnieka nos, eh, eh, no, definīciju, tad mēs varam krieti vien viņiem nodarīt ļaunu. Un es domāju, ka šajā sakarā mums ir ļoti rūpīgi un piesardzīgi jārīkojas. Un par jaunajiem uzņēmumiem laukos tie attiektos uz visiem ekonomikas, um, visām ekonomikas nozarēm lauku vidē. Un mūsdienās, kad informācijas tehnoloģijas ir attīstītas, ir cilvēki, kas var dzīvot laukos, bet kuru aktivitāte nekādā veidā nav saistāma ar eh, lauksaimniecību, ar primāro sektoru. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam virzīt KLP atbalstus um, pareizajiem saņēmējiem un lai nenovirzītu um, atbalstus tiem, kuru aktivitātēm nav nekāda sakara ar šīm darbībām, un tāpēc mums ir jādomā par juridisko bāzi, jo atbalsts attiecas un ir domāts uh, aktivitātēm, ar kurām šie cilvēki nodarbojas, un es domāju, ka eh, atbalsti citu nozaru uzņēmējiem ir jāparedz citās eh, atbalsta maksājuma sadaļās. Eh, Kaļinovska kungs un pēc tam Dantēns. Paņem Ševadničansi, dziękuję również. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties profesoru kungam par sniegto prezentāciju un analīzi. Vēlos pieminēt trīs lietas. Pirmā ir saistīta ar jautājumu, kur profesors pieminēja tikai garām ejot. Respektīvi Komisija ierosina izslēgt 7% zemes ekoloģiskos nolūkos. Protams, ka tā ražošana, kas notiek šajos 7%, tiks aizstāta ar importu no trešām valstīm, kā arī no teritorijām, kas ir, varētu teikt, aizsargāts teritorijas. Uh, kas savukārt tiks pārvērstas par lauksanecisko zemi, lai kompensētu šo zudumu. Tāpat laikā komisija aicina samazināt biodegvielas ražošanas apjomu, kas manā skatījumā ir maksimāli nekonsekventa rīcība no Eiropas komisijas puses, un tur nekas labs nesanāks. Es esmu no Polijas. Mums ir liela fragmentācija tirgu. Sākumā man likās, ka šī programma būs ļoti laba, it īpaši tādām valstīm, kur ir ļoti liels skaits mazu saimniecību. Šodien, pāanalizējot uh, eh, sekas, ko tas atstās uz eh, manu valsti un šo nozari, uh, uzskatu, ka būs vairāk ļaunuma nekā labuma. Un es jums minēšu piemēru, konkrētu piemēru. Tātad eh, jūs varat pievienoties eh, um, šai mazo saimniecības schēmai, ja jums ir septiņi hektāri. Tas ir 70% no visām lauksaimniecībām Polijā. Bet ir tā, ka liela daļa no viņām neveic nekādu lauksaimniecisko darbību. Tātad, ja viņi tiek iekļauti šajā programmā, tās saņem subsīdijas. Kaut gan nav faktiski iesaistīti lauksaimniecībā. Nav jau starpība, vai jums pieder viens hektārs, pieci vai septiņi. Nebūs viens maksājums neatkarīgi no saimniecības izmēra, ar, ar kuru šobrīd kāds, kuram ir viens hektārs, saņems varbūt 200 eiro, piemēram, kāds, kuram ir 7 hektāri, saņems, teiksim, 1200 eiro, bet tas novedīs pie tā, ka abi vidēji saņems ka abi saņems 800 eiro, tiks dalīts vienādi. Bet tas jau nav loģiski, tas pat nav taisnīgi. Tas būs pretproduktīvi. Protams, ka būs visādi gudrinieki pēdiņās, kas sadalīs savas lielākās saimniecības. Uz papīra būs vairākas eh, mazas saimniecības, kas saņems atbalstu no Eiropas Savienības. Un kur būs e, kaut kādi mehānismi, kas neļaus viņiem to darīt? Ir vesela virkne lauksaimnieku, kas nekopj zemi, bet kopj subsīdijas, teiksim tā. Mēs nevaram ļaut tam tā turpināties. Un vēl viens jautājums, kas saistīts ar to, ko tikko pieminēju, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Tiem, kuriem, no kuriem mēs sagaidām, kad viņi ienāks lauksainiecības tirgo, ir šie vienotie platība maksājumi, kas ir piesaistīti jūdas īpašumā esošās zemes platībai, hektāriem. Ja mums ir savādāk sistēma, tad pieņemsim jaunietim, kuram pieder uh, zeme, viņš vēlas paplašināties, Viņi nopērk zemi no kaimiņa, dažus hektārus piepērk klāt. Bet tas jau nenozīmēs, ka šis jaunais lauksaimnieks saņems lielāks platību maksājums. Bet ja tā nav, tad kāda tad viņam jēga to darīt? Es domāju, ka mēs drīz vien atdru, atdursimies strupceļā un nebūs izējas. Nebūs jauno lauksaimnieku un nebūs lauksaimniecības produkcijas, kas ir ražota Eiropā. Katrā ziņā nezinu, kā mēs nodrošināsim pārtiku pienācīgā apjomā. Yeah. Kalinowski, chiude Danten e poi il professore. Paldies. Dantēna kungs noslēdz uzstāšanos. Paldies, profesori, par prezentāciju. Man ir divi jautājumi un viens komentārs. Vispirms jautājumi. Vai sagatavošanas darbos, ko jūs īstenojāt, vai jūs veicāt analīzi valsti pa valstī par rīkiem, kas tie tika piemēroti, un salīdzinot šo rīku efektivitāti? Tas ir mans pirmais jautājums. Tālāk mans otrais jautājums E, šķiet, kā tikko par to izteicās arī Žozebove un Alberts Des, runājot par reģionālo specifiku un to, kā lielākajā daļā valstī profesionāla uh, saimniecībai ir vajadzīgas nozīmīgas uh, kapitāla, uh, kapitāla ieguldījumi. Tas nozīmē ilgatermiņa investīcijas. Vai Šajā situācijā, kas tikai eh, kļūst aizvien grūtīga, jo um, Vai jūs esat savos iepriekšējos darbos raduši tādas domas, kuras varētu papildus tam, kas ir piedāvāts šodien, ko mēs varētu izmantot runājot par šo e, konkrēto kapitāla jautājumu, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu darbu? Un visbeidzot komentārs, man šķiet jau to jūs pasvītrojāt ievadā, bet Eh, neatkarīgi no tā, kāda ir vietējā situācija, bet ja ir eh, mazā 6%, kam ir mazāk nekā 30% eh, gadu Eiropas Savienībā, tad ir ļoti daudz to, kam ir pāri pa 50. Un pat, ja vēl šī Eh, at, eh, pensionēšanās nav tik strauja, tad tomēr drīzumā daudz Eiropas reģionu var pār, pārtūksnešoties. Eh, tāpēc mm, jānorāda, ka samērā maz valstu īsteno politiku, kas palīdz jaunajiem lauksaimniekiem apmesties uz um, dzīvi un uzsākt savas saimniecības. Paldies visiem runātājiem, un es dodu tagad vārdu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 E, man būtu vajadzīga des, vajadzīgas desmit minūtes, lai izdarītu kopsavilkumu. Desmit minūtes, kas ir tikai atlikušas, bet ir daži jautājumi, kas man šķiet nozīmīgi. Un pirmais, un to nosauc pēdējais runātājs, nav jauniešu, tāpēc, ka uh, tie, kam, uh, kas ir vecā, lielākā vecumā, uh, pensijā nedodas. Uh, vairāk nekā 40% darba veids. Liela, vecākā gadagājuma cilvēku un jaun, jaunie nepārsniec 15%. Ir e, tabulas ar datiem valsti pa valsti un e, to ar tām jūs iepazīsieties saņemot gala ziņojumu. Bet, manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, ka pastāv ekonomiski e, nozīmīgi apsvērumi, lai cilvēki e, lielākā vecumā eh, pensijā neietu, un tāpēc arī viņi to nedara. Viņi paliek saņemot, viņi vairāk saņem no um, atbalsta maksājumiem nekā no pensijas, tāpēc nav iemesla to darīt. Viņi var turpināt saņemt neierobežot šos atbalstus. Ir valstis kā Francija, kur tiek padarīti nesavietojami atbalsta maksājumi ar pensijas maksājumiem. Un šī nesavietojamība vēl aizvien nav pietiekama, lai bremzētu šo parādību. Vēl viens jautājums, ko pieminēja Vācijas pārstāvis par to, ka vēlamies visu um, lemt Eiropas līmenī. Ja mēs vēlamies spēcīgu lauku politiku, tad pirmais pilārs eh, būtu, eh, būtu uh, apstrīdams. Bet realitātei, par ko tad mēs runājam? Otrais pilārs. Ja mēs noliekam malā tīrās nozara politikas, tā tad uh, agro, uh, uh, Uh, lauksaimniecības vides un lauksaimniecības pārstrādes, tad paliek tikai maziņa, maziņš stabiņš, kas neko nenozīmē. Patiesībā otrais eh, pilārs ir 15% no KLP, un šī pēdējā daļa, kas ir e, tīrā agrārā daļa, ir 10% no 15%, tā tad 1,5%. Tāpēc un tādējādi mums nav spēcīgas lauku politikas Eiropā. Bet skaidrs ir tas, ka Vācija un citas valstis ir ar spēcīgām pašas savām lauku politikām, arī Francija un citas valstis. Nīderlandei, Ziemeļvalstīm, Espānija mēģināja, bet tai nekas nesenāca, jo likums ir, bet finansējumu nav. Kas tad notiek? lai lauku nac, valstu nacionālā politika ir svarīgs elements, kas ir jāstiprina. Bet ne katram savā veidā, jo mums nevajadzētu nokļūt eh, pretrunā ar nacionālajiem pasākumiem, kas nav e, koherenti ar kopienas pasākumiem. Mums ir jābūt kopīgam ietvaram. E, nevis eh, superdefinēti kopienu pasākumi. Eh, cik pantu ir Francijas lauku eh, kodeksā? Ap trim simtiem. Teiksiet, ļoti sarežģīta politika. Pēdējā pārskatījumā ir mainīti 120 panti, daudz vairāk nekā paliek lauka attīstības reglamentā. Par ko tad mēs runājam? Par nepieciešamību veidot koherentu sistēmu. Un Mums ir jādomā, vai un kā mēs varam stiprināt jauno lauksaimnieku ienākšanu darbā. Eh, es uzklausīju kolēģi eh, no apvienotās karalistes eh, sacīto citu, bet atšķirības ir būtiskas. Apvienotajā karalistē un Spānijā ir ļoti zema lauksaimniecība pārņemšanas līmenis. Tas nav tā kā Vācijā, kur tas tuvojas simtam un atsevišķās eh, austrumu eh, Eiropas valstīs eh, arī ir ļoti zemas šīs, šie pārņemšanas līmeņi. Un jautājums ir par to, vai, ka šeit nav runa tikai par to, ka būtu e, nozaru redzējums attiecībā uz problēmu. Mēs esam E, pieraduši runāt par agrāro ekonomiku, lauku ekonomiku e, un runāt ar šāda veida e, frāzēm, ka neko nevar izdarīt bez lauksaimniecības. Ir skaidrs, bet, aizvien, bet katru reizi aizvien mazāk. Lauksaimniecība ir svarīgs elements, bet daudzos apgabalos cita aktivitāte, kas nav papildu, vienkārši papildinājums lauksaimniecībai, tās ir uh, E, citas aktivitātes, kas ir pilnīgi nepieciešamas, lai lauksaimniecība izdzīvotu, un arī tās ir jāatbalsta. Tāpēc, e, manuprāt, tad, kad e, tiek uzdots jautājums par finansējumu, ko uzdeva Spānijas pārstāvis. Zinu, katru reizi arotbiedrība Spānijā ceļ roku, ceļ roku, saka, tā ir mūsu nauda, rokas nosnotās. No Eh, lauku arotbiedrības ir ar saviem līdzekļiem, bet tā nav atbilde. Jāapzinās, ka šis finansējuma jautājums ir svarīgs. Jādomā, kā, kā var finansēt KLP no nacionāliem, no citiem fondiem, bet šeit nav runa par uh, to, ka mēs strīdēsimies pār fondiem. Ja mums ir kopīgs eh, ietvars, tad ir nepieciešams kaut kāds kopīgs finansējums, kas ir pagaidām izkliedēt. Ir eh, eh, Feder fonds, kas kaut ko. Un Eh, beidzot, mēs izkliedējam eh, naudu teritorijā, kā Franči saka, eh, izpūderējam, bet liela labuma tā nav. Ar vieniem, ar vieniem fondiem mēs finansējam tiltu, ar citiem fondiem finansējam, bet nefinansējam ceļu, ar citiem fondiem otrādi. Tāpēc mums ir jādomā arī par um, reformu pātrināšanas iespēju. Un mēs tagad saskaramies ar visiem šiem elementiem, un noslēgumā gribu sacīt, būsim uzmanīgi ar atbalstu mazajiem eh, un lielajiem uzņēmumiem. Tad, kad eh, mēs eh, rūpīgi izskatīsim atsevišķus grafikus, tad redzēsim, ka Eiropas 12 valstīs man tas bija pārsteigums, ka tad, kad skaitlis ir ka skaitlis ir daudz eh, zemāks 15 eh, valstu Eiropai un tādām valstīm kā Francija, Vācijai. Pēc tam viens eh, draugs eksperts man sacīja, nekļūdīs, tie ir kooperatīvi. Vai visi tie ir kooperatīvi, ka, kurš ir šie, vai ļoti ātri notiek koncentrācija? taiskaitā austrumu Eiropas valstīs, kā tas notika rietumu Eiropas valstīs, kad e, notiek atbalsta maksājumu koncentrēšanās. Šie jautājumi visi ir šeit, un tad, kad ir runa par atbalstu mazajiem vidējiem uz, uzņēmumiem, ko viņi var darīt ar 500 eiro? Vai ar to var izdzīvot? mēs vēlamies, lai viņi neatsakās no lauksaimniecības, jo ļoti daudzās zonās ir nepieciešami šie mazie lauksaimniecības eh, uzņēmumi gan eh, vides ekonomikai, gan apkārtējai videi, gan eh, lauku teritorijai. Es domāju, ka šeit mēs saskaramies ar elementiem, kas ir jāņem vērā, atvainojiet priekšsēdētāji, ka es runāju pārāk, ka es runāju ilgāk, bet es gribētu ka eh, sacīt, ka jāveido politikā, kas ir daļēji atkarīga no KLP, kas no citām e, politikām un nevis strīdoties ar pilsētvidi, jo e, e, jānorāda, ka Kādreiz daļa lauku vides bija iekļauta eh, kohēzijas vidē, kas bija lielāka nekā KLP. Atstāt to tikai KLP. Mums ir jārisina šī situācija, kāpēc ar reformu citādi būtu jāgaida vēl septiņi gadi. Un iespējams, ka uh, tad arī mēs līdz galam netiksim. Paldies par uzstāšanos, tā bija ļoti interesanta. Šeit ir runa par tēmatiem, kas mūsu komitejā būs jāskata pavisam drīz. Bet tagad gribu noslēgt šīs debatas, pateikt paldies visiem, kuri uzstājās, un rīt pulksten deviņos ar deviņi, deviņos mēs tiekamies padomē. Tāpēc komisijas sēde šeit sākas 10.15. Paldies visiem un jauku vakaru. 10.15. 10.15. <laughs>